par deputātiem. Mums ir 50 balsojumi. Tiešām ceru, ka mēs iziesim tiem ātri, ātri cauri ātri, bet pirmais ir pieprasījums atcelt Mariju Kristīnu Butonē imunitāti Heidi Hautalas ziņojums. Tātad par, pret. Atturas pieņemts. Nākamais ir Simona Busatila iecelšana LESD 255 pantā paredzētās komitejas sakarā. Tas ir slēpts balsojums. Sākam balsot elektroniski. Paldies, beidzam balsot. Pieņemts ar milzīgu balsu vairākumu. Nākamais ir īpašās komitejas terorismu jautājumos sastāvs. Grozījumi nav iesniegti, informācija jums visiem ir nodrošināta, un par sastāvu iebildumu nav tāpēc. Es vēlos pasludināt, ka šīs īpašās komitejas terorismu jautājumos sastāvs ir apstiprināts. Nākamais ir Borelī ziņojums ES un Islandas nolīgums par lauksaimniecības produktu un pārtiks produktu geogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību. Tas ir personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies! Pieņemts. Vēl viens Borelī kunga ziņojums. Tas ir ES un Islandes noliegums par lauksaimniecības produktu tirsniecības papildu preferencēm. Sākam balsot arī personālais balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais Krisogonas kunga ziņojums - mediācijas direktīvas īsteņošana. Personālais balsojums - sākam balsot. Bel, beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais - De Janga kunga ziņojums - franšīzes darbība mazumtirniecības nozarē. De Jonga kungs vēlas izteikties. Divas minūtes lūdzu. Jā, yeah, you may go. Jā, lūdzu, vārds jums. Button. Any technical trouble? No micro. Yes? Namelijk. Yes. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het heel kort houden. Prieksēdētāji kungs, es pavisam īsi. Mums debats nebija par manu ziņojumu, tāpēc pirms balsošanas vēlētos izmantot man doto iespēju, lai grieztos pie komisijas, lai tā mūsu rekomendācijas, kuras starptautiskās tirzniecības komitejā bija pieņemts gandrīz vienlaicīgi, lai komisija tās īstenot un piemērotu. Uh, jo uzņēmumi tiesā negriežas bieži, šis solis tiem nenākas viegli, tāpēc es domāju, ka komisija beidzot eh, mēģinās izskaust negodīgu praksi un arī konkurences noteikumus. Komisijai ir jārīkojas. Prieksēdētājs. Paldies! Sākam balsot! Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir Krēlas kundzes ziņojums kosmosa stratēģija Eiropai. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Ziņojums pieņemts. Un tagad Zvera kunga ziņojums - akadēmiska tālāk izglītība un tālmācība kā daļa no Eiropas mūža izglītības stratēģijas. Arī personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Zverkunga ziņojums ir pieņemts. Nākamais - Delija kundzes ziņojums. Novecojuši regulu atcelšana attiecībā uz iekšējo ūdens ceļu un kravu auto pārvadājumu nozarēm. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Delikums ziņojums pieņemts. Tātad šo ziņojumu esam pieņēmuši. Un tas bija pirmā lasējuma procedūras noslēgums. Pārējām pie Zariņo kunga ziņojuma interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās un balsošanas. 30. Personālais balsojums par 30. grozījumu sākām balsot. Beidzam balsot. 30. grozījums pieņemts. 29. grozējums pār, pret, apturs, pieņemts. Eiropas parlaments tādajādi ir pabeidzis pirmā lasējuma procedūru Zoriņo kunga ziņojumā. Nākamais ir Buzekunga ziņojums gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumi. 179. grozījums. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 178. grozījums. Pār. Pret. Atturas Pieņemts. Tādējādi esam pabeiguši pirmā lasījuma procedūru attiecībā uz šo ziņojumu. Nākamais vaļu medības Norvēģijā. Poprawka numer jeden. Pirmais grozījums. Par. Pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts sākotnējais teksts. Nē, noraidīt sevi labo priekšsēdētājs. Es laboju, noraidīts, ar lielu vairākumu noraidīts. Tagad par sākotnēju tekstu balsojam par. Pret. Atturas. Sākotnējais teksts ir pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Es atvainojos, kā iepriekšējā balsojumā e, alojos. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Devītais grozējums. Beidzam balsot. Noraidīts. Wobec tego po... Trešais grozējums par pret atturas noraidīts. Desmitais grozējums par pret atturas noraidīts. Ceturtais grozējums par pret atturs noraidīts. Un tagad par sākotnējo tekstu divās daļās. Par pirmo daļu par pret atturs pieņemta. Otrā daļa par pret atturas otrā daļa pieņemta. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Sastais grozījums par pret atturas noraidīts. Un tagad balsojam par rezolūcijas priekšlikumu kopumā par pret atturas. Paldies! Rezolūcija pieņemta. Pozdanie paņi Revoda Lombofo oraz. Nākamais. Reloda Lom un Koracas Bilt ziņojums. Volfīkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es atcaucos uz 184. parlamentu punktu un prasu desmito, desmitās lapas tulkojumu angļu valodā. Un tur ir teikts, ka parlaments apgalvo, ka e, seksuālās un reproduktīvās veselības tiesības, tajā skaitā arī tiesības uz likumīgu abortu, ir sievietes tiesības. Tas nozīmē, ka ja kāds tic aborta tiesībām, tad tas ir krimināla noziegums. Es nedomāju, ka Eh, kādam noliedzot aborta tiesiskumu būtu jāpiemēro krimināla atbildība. Es tāpēc vēlētos, lai parlamenta juridiskais dienests izskatītu šo klauzulu pretējā gadījumā miljoniem cilvēku Eiropā, kur iestājas par to vai citu variantu, tiks nosodīti kā krimināla noziedznieki. Priekšsēdētājs, paldies! ņemam vērā jūs teikto, bet tas nav saistīts ar ziņojumu, tāpēc, tāpēc pārējām pie balsojuma. Sākotnējais teksts trijās daļās. Pirmā daļa pret par atturas pieņemta. Pārbaudīsim. Ceturtā paragrāfa, pirmā daļa. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa par pret atturs pieņemta. Pārbaudīsim. Otvieram głosowanie. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot pieņemta. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Labi, es tad nepārbaudīšu, jo šķiet, ka balsojuma sadalījums ir tāds pats. Tātad devītais punkts eh, sadalīts. Pirmā daļa sākotnējais teksts par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Deviņi M divās daļās sākotnējais teksts, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret pret atturas pieņemta. 13. punkts divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta Pieņemta. 15. punkts. Sākotnējais teksts par pret atturs. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta bet bija e, labi pārbaudīt. Tagad e, apsvērums I divas daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. Apsvērums R sākotnējais teksts par pret atturas atturas pieņemts. Apsvērums AA, originālais teksts, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa par, EPP, kā jūs balsot pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Un tagad eh, balsojam par rezolūciju kopumā. Tas ir personālais balsojums. Sākam balsot. Zamekam głosowanie. Beidzam balsot. Apsveicam abas references, referentes ļoti svarīgs ziņojums. Un tagad eh, Marijas Arenas ziņojums. 46. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret, atturas, pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Un tagad rezolūcijas teksts kopumā personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Paldies, paldies visiem, kuri piedalījās balsojumā, un tagad pāriem pie balsojuma skaidrojuma sadaļas.